Tālāk pastāstīšu, ka Čehijas attiecīgās varas iestādes Rumānija, Bulgārija un Ungārijas varas iestādes tāpat man ir informējušas par vēlēšanu uh, rezultātiem attiecībā uz šādiem deputātiem Jiri Painē, Razvans Popa, Asims Ahmedovs Ademovs un Līvija Jāroka. Viņu pilnvaras sākas stājas spēkā attiecīgi 5., 13., 14. un 15. septembrī šogad, un viņi attiecīgi aizstāja Petru Maku, Viktoru Negresku, Mariju Gabrielu un Ildiko Galpēlcu. Sveicam šeit jaunos kolēģis un gribētu norādīt, ka viņi līdz ar to būs pilntiesīgi šī parlamenta deputāti.